Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. Labi pēcpusdienu, dārgie kolēģi. Pēcpusdienas sēdi atsākam. Vispirms gribu paziņot, ka vakardienas sēdes protokols ir pieejams.